notiks rīt 2018. Līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izskatīta. Vēlētos norādīt, ka rītdien, otrdien, 23. oktobrī, sāksim darbu jau 8.30. Turpināsim darbu līdz 14.30, tad būs pavisam īsts, īsts pusdienas pārtraukums, pēc tam darbosimies no 15. līdz 20. vakarā, Un tad būs pauze vakariņām, un pēc tam atsāksim darbu atkal 21. Darba kārtī